pani przewodnicząca! wznawiam posiedzenie. atsāksim mūsu šās pēcpusdienas sēdi un eh, no sirds sveicu visus tos deputātus, kuri ir palikuši mūsu šās eh, Strāsburgas sesijas pēdējās dienas pēcpusdienā. Tā tad eh, iepriekšējās, eh, jūs zināt, kāda ir darba kārtība vai kādam būtu kāda iebilduma par protokolu? Šķiet, ka nē. Tad eh, uzskatu, ka protokoli ir pie apstiprināti. Un pirmais un vienīgais darba kārtības jautājums ir mutiskais